Godātie kolēģi, atsākam sēdi. Un pirmais jautājums ir uh, komisijas paziņojums par uh, um, primātiskajiem uh, produktu pakotni. Lūdzu, komisārkungs, vārds jums. Paldies, kundze. Dāmas un kungi, tā saucamās eh, tiesību aktu pakete